On commence la session. We beginnen met de sessie. Sāksim darbu. Labu pēcpusdienu visiem. Pirmais darba kārtības jautājums šo pēcpusdienu ir 12. struktūrālo reformu atbalsta programmas izveida laikposmu no 2017. līdz 2020. gadam. Šodien mums jāapspriež grozījumi, ierosina tūlīt pat dot vārdu referentam Kostas Mavrīdas kungam, Piecas minūtes jums lūdzu. Thank you, Chairman. Priekšsētātāji pateicos. Atvainojos, ja es biju tas, kuru dēļ šī sanāksme sākās ar nelielu kavēršanos. Un tātad kopā 197 grozījumi. Lielākā daļa iet pareizajā virzienā ar mēģinājumu konstruktīvi spēcināt komisijas sagatavot tekstu. No mūsu skatu punktu raugoties, protams, pastāv zināmas domstarpības attiecībā ar šo programmu, un tās centāmies risināt ar kompromisu grozījumu pal palīdzību. To šobrīd izstrādāju. Pāris komentāru. Pirmām kārtām uzskatām par svarīgu uzsvērt, ka daudzi grozījumi iet vienā virzienā tostarp šādā. Reformas, ko veids dalība valstis, ir jāizteno tā, lai tās būtu vērstas uz ilgspējīgi, ilgspējīgām investīcijām, izaugsmi, kvalitatīvu darbu vietu radīšanu, teritoriālu koheziju, sociālo iekļautību, sociālo labklājību, vienlīdzīgām iespējām, ap, nabadzības apkarošanu un godīgu konkurenci. Atbildība par struktūra reformām būtu jāuzņemas dalību valstīm. Tām jāsako līdz mērķu ievērošanai, nu, tātad cieši sadarbība ar dalību valstīm, eh, dalību valstu prioritāšu respektēšana un pieskaņošanās nacionālajai praksei un metodēm, sociālo kolektīvo līgumu veidošanā un tam līdzīgi. Sociālo partneru loma, pilsoniskā sabiedrība. Uh, un šo partneru iesaistīšana lēmumu pieņemšana attiecībā uz programmu ir ļoti svarīga, lai pārliecinātos, ka priekšlikumi tiek piemēroti konkrētajai situācijai tajā dalībvalstī, kurai tā tiek izstrādāta. Ir ārkārtīgi būtiski precizēt un uzsvērt kāda šeit ir Eiropas parlamenta loma, kas nebūtu komisijas priekšlikumā tik skaidri netiek izklāstīts. Tas ir jautājums, kas, manuprāt, tiek risināts ar virkni grozījumiem. Kas attiec uz budžetu? Tas ir 142,8 miljārdi eiro. Šis budžets ir piešķirts no kopējās tehniskās palīdzības apropriācijām un, un struktūra fondiem. Nu, vai nu tas būtu reģionāls attīstības fonds vai Eiropas lauksaimniecības attīstības fonds lauka attīstībai. Atsevišķos grozījumos uzsvērts, ka, programma, ka šai programmai jābūt pastāvīgai, ja tā jāpadara par pastāvīgu nākotnē. Mēs piekrītam šim viedoklim un tomēr ja šī programma tiks padarīta par pastāvīgu un pastāvēs ilgāk par 2020. gadu, tad uzskatām, ka būtu ārkārtīgi svarīgi apsvērt izveidi, arī atsevišķa fonda, pašu resursu fonda izveidi, kas atbalstītu konkrēti struktūru reformas. Un pēdējais komentārs no manas puses šāds. Man ir piln, milzīga pārliecība par to, ka nepieciešams uzsvērt ne, to, ka jāpatur fokus uz šīs programmas mērķi. Un Jāatceras, ka šīs programmas mēģu sasniegšana ir brīvprātīga, respektīvi, piemērot tehnisku palīdzību no Grieķijas un Kīpras struktūra reformām visās dalībvalstīs, un tāpēc mūsu mēģis ir palīdzēt dalībvalstīm, nodrošinot tām tehnisko palīdzību struktūra reformu īstenošanas gaitā konkrētāk. Mērķis ir spēcināt kopējo dalībvalstu kapacitāti, sagatavoties uh, Eh, instru, institucionāli un struktūrāli administratīvi sagatavoties reformu īstenošanai, lai varētu rēģēt uz dažādu veidu ekonomikas problēmām ne, un pretoties tām un iz, nodrošināt izaugsmu un darba vietas. Gribu teikt visiem paldies, īpaši liels paldies ēnu referentiem un visiem, kas iesniedz grozījums, un ar nepacietību gaidu ēnu referentu komentārus. Thank you, Chairman. Thank you. Uh, then we pass on. Paldies. Nu tad virzamies tālāk. Runās tagad ēnu referenti. Katram trīs minūtes. Pirmais tautas partija. Maletiča kungs, lūdzu. Maletičas kundze. Priekšādātāji, paldies. Es gribu teikt paldies mūsu kolēģim Mavridis kungam par sagatavoto dokumentu un paldies arī citiem mēnu referentiem. Es tāpat kā viņi gāju cauri visiem šiem grozījumiem un gribētu uzsvērt, ka attiecībā uz šī atzinuma aptvērumu uzskatām, ka būtu labi, ja mēs respektētu priekšādātāju konferences lēmumu un paliktu pie tām kompetencijām, kas, pies, pie, kas piedāvēts mūsu komitejai un šai saistībā attiecīgi arī iesniedzām grozījums. Vēl viena lieta. Mūsu kopīgā izpratne par to, kas tad ir struktūra reformu atbalsta programma. Protams, mēs visi saprotam, ka tā ir tehniskās palīdzības programma, un Eiropas komisija maksā ekspertiem, kas attiecīgi atbalsta dalību valstis, palīdzot tām izstrādāt un īstenot struktūra reformas, bet kas svarīgi atcerēties, ka struktūra reformas ir nu, tādas, par ko dalību valsts uzņemšās saistības, par ko tās vienojušās saskaņā ar mm, valstīm izstrādātajām rekomendācijām, ekonomiskā pielāgošanas programmas ietvaros, un kas arī ārkārtīgi svarīgi, tās ir struktūra reformas, kas jāīsteno, pēc dalību valstu lūguma. To visu saku tāpēc, ka redzēju, ka atsevišķos grozījumos šķiet kolēģi cenšas paplašināt šo aptvērumu minētajai programmai, bet es domāju, ka mums vajadzētu pie noteiktā ietver pieturēties un padarīt to darboties spējīgāku šajā ietvarā jo ES līmenī, protams, ir pieejami arī citi instrumenti, ar kuriem varam sasniegt tādus mērķus kā sociālā un ekonomiskā kohēzija, nodarbinātība, tam ir EFSI, eh, strateģisko investīciju fonda līdzekļi paredzēti un tā tālāk. Turklāt gribu uzsvērt, ka mūsu attieksme ir tāda, ka šī programma nav izmēģinājuma projekts vai programma, bet gan instruments labākai un straujākai reformu īstenošanai, uh, Un ar šo programmu mēs nevaram nekādā veidā noteikt vai uzspiest reformas, tām par tām ir panākt vienošanās ar dalībvalstīm, kā jau uzsvēru. Šī iemesla dēļ gribētu teikt, ka šobrīd ar šo regulu un šo atzinumu par to mēs cenšamies nākt klē ar papildus domām, idejām laikam līdz 2020. gadam, un tāpēc es domāju, visas diskusijas, kas saistītas ar laika periodu pēc 2020. gada, būtu jāveic, jāveic atsevišķi. Uh, kas tad būtu saistībā ar jauno finanšu plānu, kohēzijas politiku un tā tā, jo tā joprojām. Es nedomāju, ka šī ir tā īstā vieta, tātad šī apzinuma kontekstā spriest par laiku pēc 2020. gada, kad minētā struktūra reforma atbalsta programma beigsies. Vēl viena lieta. Un tā saistīta ar šī jaunā fonda izveidi. Uh, ja pašu resursu nodrošināšanu budžetā un tā tālāk. Tad šādas iespējams diskusijas, kas, manuprāt, būtu jāskata citā, pie citas, eh, citā kontekstā, citā, citās gadījumos. Gribu teikt, ka svarīgi nodrošināt harmonizēšanu un sinerģiju starp nacionālo reformu programmām oper un operatīvajām programmām un šo konkrēto programmu, jo ar šo programmu mēs varam atbalstīt dalību valstis šī masla dēļ arī šī programma ir sasaistīta ar um, attiecīgajām konkrēto valstu noteikumu regulām un kohezijas politiku. Tātad labāk koordinācija ES līmenī ļautu nodrošinātu ES mērķus sasniegšanu. Nu, lūk, to mēs centāmies arī panākt, uzlabojot šo tekstu ar grozījumiem. Paldies! Is... Pateicos! Nu, tad šajā brīdī es tā teikt mainu lomas, jo esmu arī ēnu referents, kas strādājas pie šī jautājuma šiem dēļ. Vēlos teikt paldies Madrīdis kungam par sagatavoto atzinumu attiecībā uz minētās SRAP programmas izveidību, struktūra reformu, atbalsta programmas izveidi. Interesanti viņa punkti attiecībā uz to, cik svarīgi šeit atcerēties par nacionālo suverenitāti. Jā, nu dien ir svarīgi, lai šī programma patiešām respektētu nacionālo un institucionālo ietvaru, praksi, tradīcijas un tā tālāk un lai tā atbilst arī subsidietātes principam. Tomēr šodien gribētu aprobežoties ar to, ka runāšu tikai par četriem punktiem, kas saistīti ar konkrēti ar grozījumiem, ko pats iesniedzis nesmu. Un pirmām kārtām es domāju, ka ārkārtīgi svarīgi, lai programma netiktu uzspiesta vienpusīgi dalību valstīm. Te gribu atkārtot no jauna, ka manuprāt būtiski, lai dalību valsts pieprasa šo atbalsta programmu Un, attiecīgi, tad pēc tam, nu, tā tiek īstenota, nevis tā tiek dalībvalstīm uzspiesta. To svarīgi atcerēties. Otrām kārtām vēlos vērt jūs uzmanību uz to, cik svarīgi respektēt nacionālās konstitūcijas Eiropas kontekstā. Pats esmu no Flāmu reģiona Mm, tātad beļģi konteksts jāņem vērā. Mums šeit ir zināmas likumdošanas kompetences un, manuprāt, no vispārīgā principa par savienības tiesību aktiem izriet tas, ka atbilstīgi jāņem vērā arī šāda reģiona un to kompetences attiecīgajā jomā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja runājam tieši par struktūru reformām, darba tirgu, ekonomiku un tam līdzīgi. Trešām kārtām, mana grupa un arī es pats uzskatām, ka atbalsts būtu jā, jāveic tikai ar tehniskās palīdzības un atbalsta formā, un tam nevajadzētu nest līdz politisks mērs un pasākums. Tas tā īsiem vārdiem, bet toties ļoti skaidri. Un ceturtkārt, gribu uzsvērt, ka šī programma, manuprāt, būtu jāvērš ne tikai kā ne tikai uz kohēzijas papildināšanu un konkrētspējas veicināšanu, bet drīzāk tā varētu ieņemt vēl tādu papildus skaidru dimensiju, respektīvi piedāvāt, piedāvāt pievienoto vērtību Eiropas Savienībā kopumā. Domāju, ka tas būtu vēl viens pluss. Bet, nu, lūk, tik daudz man sakām šādi pāris vārdi, burtiski tālāk došu vārdu ēnu referentam no Alde grupas. Silvija Gulāra, lūdzu, jums vārds. Paldies, arī izteikšos īsi Paldies referentam par darbu. Mēs pilnībā piekrītam loģikai, ko komisija šeit parādīs, respektīvi palīdzēt valstīm tādā pozitīvā kārtā, palīdzēt īstenot reformas. Nē, tīdz ar to neiesniedzām pārāk daudz grozījumu, jo, protams, ka kaut kāda veida apsvērumos vienmēr varam mēģināt kaut ko iekļaut papildus vēl un vēl. Uh, bet mēs vēlamies, lai pietiekam ātri šis dokuments varētu stāsties spēkā un varētu līdz ar to būt nodriet, nodrošināt līdzekļi, kas palīdzētu reformas tālāk īstenot. Paldies! Ļoti skaidra vēsts, saka priekšādātājs tālāk došu vārdu goja grupas pārstāvim. Chairman, the... Priekšā tā, tā domāju, svarīgi, saka Kārtīkungs, un atcerieties par kontekstu, kurā norisinās šīs diskusijas. Neskatoties uz to, ka Grieķijas valdība izpildīja visas savas saistības attiecībā uz struktūru reformām, vakar Eirogrupa nolēma atbrīvot tikai vienu trešo daļu no paredzētajiem līdzekļiem līdz oktobra beigām. Un tas neskatoties uz to, ka pagājušā mēnesis Grieķijas parlaments apstiprināja jaunu pasākumu kopumu, lai nodrošinātu piekļuvu šim 2,5 miljārdiem eiro. Un trešā memoranda ietvaros. Es domāju, ka daudziem līdz ar to tapis skaidrs, ka Eiropas iestādes ir izmantojušas suverēno parādu krīzi dalību valstīs, lai faktiski spēcinātu darbu kārtību privatizācijā, valsts pakalpojumu jomā un deregulizētu darbu tirgu, pensiju schēmas. Uh, iejaucoties eh, ar taupības programmām. Ja skatāmies uz to, kas nāca pirms struktūra programmām, kopš 2011. gada, tad bija šīs atbalsta grupas un programmas Grieķijai, Kiprai, un jāsaka, arī tur tika īstenos tāds ļoti viennozīmīgs virziens kas pilnīgi noteikti gāja pretim šo tautu demokrātiskajai gribai kā rezultātā primārais mērķis, protams, netika panākts uh, ekonomikas atgūšanās. Tātad struktūra reformas arī šeit ir vēstas tikai uz to, pamatojoties uz pieņēmumu, ka nu, tirgus un preču. Mm, darba un preču tirgus deregulēšana ir vienīgais veids, kā uzlabot ekonomiku un kā reaģēt uz ekonomikas šokiem. Uh, Nu, jāsaka, līdz šim līdzīgi veidi gājieni ir izgāzušies, nav nesuši rezultātus, un turklāt tie nav spējuši mobilizēt arī privāto kapitālu. Tā kā nav masīva valsts investīcija programma, un tad, nu, šāda veida plāna arī turpmāk neizdosies. Tāpēc mūsu uzskats ir, ka šis šaurais viedoklis. Š, šaurpierīgais viedoklis, kas tiek īstenots, būtu jāpaplašina, un te būtu jāietver arī valsts investīcija programmas, renacionalizācija, remunicipalizācija, respektīvi atdīpašanošana pašvaldībām. Tas vei, palīdzētu veicināt algu pieaugumus, ekonomikas attīstību, tā mēs varētu sasniegt kopējus mērķus, kas, protams, ir ekonomikas atgūšanās, kvalitatīva darba vietu izveidošana, nabadzības apkarošana, investīcija veicināšana. Uh, un kopēja atgošanās un priekšsēdētāji. Domāju, ka piedalīšanās šai programmā turklāt ir jābūt pilnīgi brīvprātīgai. Tur nedrīkst būt nekāda veida obligāta vai sodoša pasākuma attiecībā uz pasākumu īstenošanu. Un atkāpšanās no programmas arī būtu jāpadara par iespējamu nu, uz tūlītējiem pamatiem. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, tālāk zaļā grupa, zaļo grupa un Filips Lambers kā referents lūdzu. Priekšsēdētāji pateicos pārsteidzošā kārtā iespējams. Nu, varu teikt, ka pilnībā piekrītu tam, ko jūs teicāt. Nu, jūs arī, kā otrs beļģis šeit un ēnu referents. Es savulaik strādāju IBM, kā daudz no jūs zinam, zināt. Un tad, kad izpilde nebija pareiza, tad mēs saņēmām, nu, neprasītu palīdzību no augšas. Nu, respektīvi, tā, protams, nu, tas, protams, bija kontrole. Šī ir programma, kas pamatojas uz brīvprātīgu sadarbību starp dalību valsti un komisiju pie struktūra reformu izpildes. Un es nevaru vien pietiekami turpināt uzsvērt, it īpaši pamatojoties uz iepriekšējā runa minēto pieredzi, respektīvi trojkas darbu, kas, protams, joprojām turpinās, ka šīs darbs nevar norisināties tā, ka mēs te runājam par to, ka Eiropas komisija pārņem kontroli un uzspiež savu viedokli un uzskats par to, kādas struktūra reformas un kādā veidā būtu jāizteno. Tātad, lūk, tā ir šī sākotnējā komisijas teksta joma, uh, kur šobrīd ir pārāk daudz neatbildētu jautājumu, respektīvi, kas tad definē šo eksānta vispārējo politiku attiecībā uz reformām, eh, dalību valstīm un gal galā, kuram ir gala atbildība par konkrēto reformu saturu. Un tas, protams, ir īpaši būtiski, ja mēs skatāmies uz šo vienošanos starp komisiju un dalību valstīm. Tātad, lūk, Vēlamies, lai šajā tekstā būtu skaidri pateicis, ka tas nāk, mm, tiek, nāk no dalībvalsts puses, tā ir dalībvalstu iniciatīva. Tās ir tās, kas nosaka kopējo ietvaru politikas vadlīnijam. Protams, eh, respektējot nenoliedzami konstitucionālo kārtību, respektīvi kompetenču sadalījumu un demokrātiskās leģitimitāt, leģitimitātes procesu, eh, kas nozīmē nacionālo un pat reģionālo parlamentu iesaistīšanu partneri, bet tas nozīmē arī sociālo partneru iesaistīšanu, kā jau tika minēts. Tas ir viens no priekš, priekšnosacījumiem un tā, nu, kā mēs ļoti labi zinām, ja cilvēki nelīdzdarbojas šādu reformu īsta, pasākumos, tad īstenošana nevar norisināties atbildīgi. Būtu jābūt arī skaidram, ka jebkurā gadījumā gala lēmums piekrīt uh, dalību valstīm. Nav, protams, tā, ka tagad katrs tev uz savu roku kaut ko darīs, nē, bet Eiropa šajā gadījumā nevēlas kļūt par tādu kā milzu korporāciju, kur centrs tad nu diktē, kas jādara. Nē, šis ir pirmais pasaulē mēģinājums nodrošināt transnacionālu demokrātiju. Nu, protams, tas ir, tā ir koncepcija, kas joprojām attīstās. Tas nenozīmē, ka mēs atsakāmies un pilnībā atceļam uh, atbildību, kas piekrīt subeiropeiskā līmenī. Es domāju, ka Eiropas Savienība priekšādāties pats atceraties, protams, ir daudz līmeņu demokrātijas starp vietējo, reģionālo, nacionālo un Eiropas līmeni. Tā, tas tiešām ir tāds federāls gars, ko mēs te mēģinam īstenot. Tas nevar būt kaut kā tāda Francijas gara centralizētais variants, nē. Un tad, lūk, ar šādu ideju pamatā, es domāju, ka mēs kopumā varam piekrist referenta pieejai un arī daudz kam citam, ko teica citi ēnu referenti. Nu, redzēsim, pie kā nonāksim beigu beigās, bet esmu pārliecināts, ka mums izdosies gūt vairākumu atbalstu šim dokumentam. Un es tagad ļoti atvainojos, bet man jāskrien tālāk uz citurien, jo man paredzēts cits sanāks. Liels paldies par šo, nu, loģiskā saprāta balsi kolēģi. Tālāk FDD grupas vārdā Zanīkungam bija jāuzstājas, bet es šķiet neredzu viņu, šķiet, ka viņa viet, viņu arī neviens neaizstāja. Vai kāds vēlas tālāk izteikties brīvā mikrofona ietvaros, nē? Ne? Nē, ja nu nē, tad tādā gadījumā, domāju, varam šī jautājuma izskatīšanu šodien beigt. Vēl tikai gribu pieminēt, ka šodien apskatījām grozījumus, balsojums par to notiks 9. novembrī. Nu, labi, nākamais, nākamais darba kārtības punkts. Ļaut man paskatīties, vai referents ir jau ieradies. Eiropas Investīcija bankas finansiālo darbību gada pārskats šodien, un tūlīt pat sāksim jau šo jautājumu apspriest un došu vārdu referentam Kristas kungam. Um. Paldies priekšsēdētāji, esmu sagatavojis šo ziņojumu projektu par Eiropas investīciju bankas investīciju darbības gada pārskatu. Uh, EIB ir svarīga Eiropas Savienības institūcija, uh, un tās uh, uzdevums ir nodrošināt ilgspējīgas publiskās un privātās investīcijas Eiropas Savienībā. Tās uh, loma ir stiprināta pēc 2008. gada finanšu krīzes. Un uh, protams, ir uh, uh, šī banka ieguvusi arī globālu lomu, jo tā darbojas arī ārpus Eiropas Savienības un to dara ļoti efektīvi, manuprāt. EIB ir 2015. Uh, gadā saglabājusi uh, stabilu pēļņas līmeni 2,8 miljārdi eiro krīze ir vājinājusi uh, ekonomikas izaugsmas potenciālu Eiropā. Par 18% vidēji ir samazinājies investīciju līmenis, un Portugālē tas ir mīnus 35%, un Grieķijā, nu, uh, kuras uh, valsts, no kuras es nāku, tātad šis līmenis ir mīnus 65%. Tādēļ ir nepieciešama gan finansiāla, gan tehniska palīdzība no EIB puses, un tā tiek sniegta. Banka arī uh, veicina Eiropas Savienības konkurētspēju, palielinot publiskās un privātās investīcijas īpaši uh, inovācijās un digitalizācijā, kur mēs konkurēt spēju ziņā atpaliekam no ASV un iespējams arī no Ķīnas. EIB izsniedza kredītu 77,5 miljārdu eiro apjomā. Tas ir aptuveni tikpat, cik iepriekšējā gadā tiek eh, izpildīti rīcības plānā paredzētie mērķi, bet mēs domājam, ka bankai būtu jādara pat vēl vairāk šajā jomā. Eiropas investīciju bankas kreditēšanas darbībā būtu nepieciešama lielāka diversifikācija, plašāk izmantot publiskās un privātās partnerības, lai labāk ņemtu vērā uh, uh, tirgu pastāvošās uh, vajadzības. Uh, 2015. gadā Grieķija saņēma 1,35 miljārdus eiro investīcijas. Tas tā ir mm, diezgan nozīmīga summa, uh, ņemot vērā to, ka valsts ekonomika šobrīd nedarbojas uh, pietiekamā līmenī un es vēršos pie EIB, aicinot palielināt atbalstu Eiropas Savienības valstīm, kuras uh, ir vai uh, bija. Un Grieķijas gadījumā mēs runājam arī pagātnē, tātad par korekcijas programmām, jo īrija, Portugāla, Kipra uh, arī ir uh, beigušas uh, šo posmu, un situācija tajās ir uzlabojusies. Uh, uh īrijā izaugsmes uh, līmenis ir 5, 6, 7 procenti gadā. Uh, aicinām EIB sve, veikt izvērtējumu par Brexit ietekmi uz bankas finansiālo situāciju un darbību. Nu, Werners Hojers uh, šos jautājumus jau izvērtē, bet mēs vēlētos saņemt oficiālu EIB viedokli par šo jautājumu. Nākamais punkts - atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem. EIB strādā veiksmīgi šajā jomā. manuprāt, varētu dalī, darīt vēl vairāk, sniedzot atbalstu konkurētspējīgiem mm, maziem uzņēmumiem. Un šie uzņēmumi darbojas daudzos gadījumos ārpus Eiropas Savienības robežām. EIB arī ir uh, jānodrošina tas, lai finanšu starpnieku tīkls, kas ir izveidojies, eh, joprojām būtu uzticams un lai tas sniegtu efektīvu atbalstu MVU. Nākamais punkts e - EIB darbība FC kontekstā. Mēs augstu vērtējam to faktu, ka investīcija apjoms ir pieaudzis FC ietvaros. Uh, Uh, kas sasniedzot 37,5% no sākotnējā mērķa. 2015. gadā mm, attīstība bija relatīvi lēna, pēc tam 2016. gadā tika panākts pātrinājums. Šajā ziņojumā ir runa, protams, par 2015. gadu, kad EFSI vēl nebija pilnībā uh, uzsācis darbību, bet eh, tagad šī darbība eh, tiek pilnībā īstenota. Tāpat es norādu, ka ir nepieciešama efektīva sadal, eh, sadarbība ar nacionālajām atbalsta bankām, lai dalību valstīs tiktu izraudzīti projekti, kur ir pelnījuši atbalstu, jāstimulē inovācijas un konkurētspēja, spēja, jāmazina jauniešu bezdarba līmenis, jāveic pasākumi klimata uh, saglabāšanas jomā, un uh, šiem mērķiem uh, bija paredzēti 26,5% no EIB finansējuma, tātad šeit varētu veikt vēl uzlabojumus. EIB Eh, ir arī um, eh, mm, pilnvaras uh, kreditēt valstis ārpus Eiropas Savienības uh, robežām, uh, tā skaitā sniedzot atbalstu valstīm, kur ir jāīsteno attīstības projekti, kur uh, Eh, iedzīvotājiem netiek nodrošināta pārtika pieeja, pietiekamā apmērā, tāpat arī sniedzot atbalstu bēgļu krīzes pārvaldībā. Tiek finansēti projekti eh, bēgļu izcelsmes valstīs un eh, mērķa valstīs. Es uh, uzskatu, ka EIB ir svarīga Eiropas Savienības institūcija un tā ļoti labi strādā šajā sarežģītajā laika posmā. Uh, ir saņēmti atzinumi no budžeta komitejas, no transporta komitejas, no attīstības komitejas un Startautiskās tirzniecības komitejas. Es atbalstu 70 līdz 80 procentus uh, no ierosinājumiem, kas ir iekļauti atzinumos, un uh, konsultēšos ar kolēģiem par to, kā iekļaut šos ierosinājumus ziņojumu projektu tekstā. Tagad vārds ēnu referentiem. Vispirms es un degrupas vārdā Ivans. Paldies, runāšu rumāņu valodā, saka Ivan kungs. Vispirms vēlējos pateikties referentam par sagatavoto ziņojumu projektu. Mums uh, svarīgi aspekti ir šādi. Pirmkārt, atklātība un caurskatāmība. Uh, pareisa EIB darbības izvērtējums. Tas nozīmē, uh, būtu jādomā par labāku sadarbību starp banku un Eiropas Savienības uh, iestādēm un tā skaitā Eiropas parlamentu. Tāpat mums būtu nepieciešams uh, vairāk informācijas par EIB darbību un par konkrētiem uh, projektiem, ko šī banka atbalsta. Nu, mēs saņemam informāciju, nevarētu teikt, ka šī uh, institūcija kaut ko slēptu, bet, ja ir runa par konkrētiem projektiem un to finansējumu, tad ir daudz grūtāk iegūt informāciju. Tālāk Eiropas Investīcija bankas atbildība Kā mēs zinām, vairāk nekā puse EIB finansējuma ir uh, novirzīts uh, uz piecām lielākajām dalību valstīm, un pārējās uh, dalību valstis saņem ne vairāk par 30% no finansējuma. runa, protams, ir arī par atsevišķu dalību valstu uh, iespējām īstenot projektus, varbūt uh, tām nav iespējams arī piesaistīt EIB finansējumu. Es domāju, ka šādos gadījumos uh, bankai vajadzētu būt proaktīvākai savā rīcībā. Protams, pastāv EIB biroji, bet ir arī tādas eh, dalību valstis, kam būtu nepieciešams lielāks bankas atbalsts, un bankai būtu jāpārstāv, jā, jābūt pārstāvētāji pēc iespējas lielākā dalību valstu skaitā, tīpaši tajās dalību valstīs, kur uh, investīciju līmenis ir zems. Tāpat bankai būtu aktīvāk jāiesaistās cīņā pret uh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un pret uh, nodokļu paradīzēm, nodokļu optimizāciju, jācīnās pret offshoriem. EIB šajā frontē būtu jādarbojas daudz apņēmīgāk. Tāpat uh, gribētu norādīt, ka offshore kompānijām, kam uh, ir, uh, kas izmanto starp, vai arī kas izmanto starpniekus offshoros, uh, vajadzētu liekt piekļuvi Eiropas finansējumam. Eiropā mēs runājam par desmitiem miljārdu miljardiem eiro, ko katru gadu mēs zaudējam šajās offshore jurisdikcijās. Tālāk par klimata pārmaiņu novēršanu. EIB arī šeit vajadzētu būt aktīvākai un iet ja tālāk nekā tie mērķi, kas tika pasludināti 2015. gadā ir jāliek akcents uz energoefektivitāti, uz energo eh, ekonomiju un citiem aspektiem. It īpaši tas būtu jādara valstīs, kur trūkst līdzekļu, lai finansētu šāda veida eh, projektus. Un konkrēti es šeit domāju Austrum un Centrāla Eiropas valstis. Esam sagatavojuši virkni grozījumu. Un vēlreiz pateicos referentām par sagatavoto dokumentu. Manuprāt, tas ir ļoti labs dokuments. Tagad vārds EKR grupai Svinbērns kundze. Liels paldies! Vēlējos īpaši pateikties referentām par izcili sagatavoto ziņojumu, un tādēļ es domāju, ka uh, sagatavošu tikai ļoti nedaudzus grozījumus, jo pārsvarā piekrītu gan tiem jautājumiem, par ko šeit ir runa, gan arī saliktajiem akcentiem. Uh, būtiski ir izmantot eh, publiskās privātās partnerības un citus novatoriskus instrumentus, bet ir jāparādz arī, protams, dažādi um, pastākumi, lai novērstu ļaunprātību šai jomā un lai panāktu to, ka nodokļu maksātāju līdzekļi tiek atbilstoši izmantoti sadaļā par MVU. Šeit ir ļoti praktiski komentāri iekļauti tīpaši par finanšu starpnieku izmantošanu. Un es domāju, ka mēs varētu vēl uh, apņēmīgāks formulējums šeit iekļūt, iekļaut tālāk par bēgļu krīzi un par ilgtermiņa finā, uh, projektu finansēšanu bēgļu izcelsmes valstīs. Arī šo ierosinājumu atbalstu šeit EIB tiešām ir uh, jāspēlē uh, svarīga loma. Tas nozīmē, ka mūsu pieejas tiešām ir ļoti tuvas un nu, tikai nelieli grozījumi mums ir prātā šajā ziņojumā. Paldies, Alde grupas vārdā. Gulārs kundze, nu Gulārs kundze saka, es šobrīd gan runāšu Nīlsa Torvalda vārdā, tā kā jūs varat mani saukt arī par Nīlsa Torvaldu. Tad mums kolēģis atvainojas par to, ka nevarēja piedalīties šai sanāksmē šodien. Viņš uh, arī pateicas referentam un tomēr vēlas arī paust bāžas par ziņojumu projektu. Pirmkārt, uh, šajā uh, ziņojumā ir jārunā par uh, visām uh, darbības jomām. Uh, EIB, bet šeit ir izceltas tikai atsevišķas jomas. Būtu nepieciešams, lai ziņojums būtu līdzsvarotāks un nerunāt par geogrāfisko sadalījumu, jo tas EIB darbībā nav viens no kritērijiem. Bieži vien mēs runājam par satraudzošiem līmeņiem vai ļoti maziem uzņēmumiem, ļoti nabadzīgām valstīm. Nu, varbūt uh, vajadzētu precizēt, ko jūs ar šādiem izteikumiem domājat konkrēti. Būtu uh, nepieciešams tāds formulējums, kas būtu precīzs un novērstu uh, nepareizas interpretācijas vai konfliktu iespējas. Punkts 24 par klimata pasākumiem. Šeit varētu likt varbūt vēl lielāku akcentu, jo mēs nu pat esam ratificējuši COP21 līgumu, un tādēļ šāda rīcība būtu pamatota un Nils uh, vēlas pievērsties pāris punktiem un Eh, konkrēti veikt uzlabojumu šajā tekstā. Paldies! Paldies, uh, eh, Torvaldas kundze, un tagad goja grupas vārdā Viegas kungs. Liels paldies! Es uzstājos Palomas vārdā, jo viņa piedalās mūsu grupas delegācijas braucienā ķī, uz Ķīnu un lūdza kolēģe man uh, jūs iepazīstināt ar savu viedokli. Pirmkārt, Uh, satraucoši ir tas, ka investīcijas vienmēr tiek sasaistītas ar neoliberālās politikas īstenošanu. Un uh, uh Paloma paus, pauž bāžas par EIB iesaistīšos publiskās privātās partnerībās, par dažādu instrumentu izmantošanu uh, tiešo subsīdiju vietām un arī par to, ka bankas sadarbojas ar nodokļu paradīzēm. Tā ir ļoti satraucoša tendence. Uh, referents uzskata, ka EIB pilnvars būtu jāpārskata, tīpaši attiecībā uz darbību ārpus Eiropas Savienības robežām ir jāuzsver eh, cilvēku eh, tiesību ievērošana un nav pieļaujamas investīcijas valstīs, kur uh, notiek sistemātiski cilvēku tiesību pārkāpumi. Ir jāstimulē arī reģionālā konverģence. Mums jānodrošina arī tas, ka Eh, tiek stimulēta reģionālā attīstība un eh, reģionālā konverģence visos īstenotajos projektos, un tāpat pilnībā ir jāiesaista arī uh, pašvaldības šai darbā. Paldies, tagad vārds uh, Skota Kato kundze zaļo grupas vārdu. Es uh, runāšu baza vietā šodien. Uh, Zaļie atbalsta EIB centienus apvienot publiskās un privātās investīcijas prioritārās jomās, bet EIB ir jāuzņemas lielāka atbildība raugoties uz to, lai tiktu stimulēt kvalitatīvu darba vietu radīšana un citi pasākumi. Diemžēl eh, investīcijas fosīlos kurināmos pieaug nevis samazinās. Pagājuši gadu tie bija 2,5 miljārdi, pirms tām 2,4 un 2013. gadā tikai 2 miljārdi bija šādas investīcijas. Un šāda tendence ir nepamatota, ņemot vērā Parīzes vienošanos. Mēs vēlētos, lai bankā vairāk atbalstītu energoefektivitātes projektus, lai tiktu piesaistīti kvalificēti eksperti šādu projektu īstenošanai. Tālāk gāzes Uh, infrastruktūras attīstības projekti. Masīvas investīcijas šādos projektos nav savietojamas ar Parīzes vienošanos. Runājot par atklātību, pretēji tam, kā tas bija iepriekšējos gados, šajā pārskatā nav iekļauta sadaļa par valdības atskait atbildību un caurskatāmību jo pre, eh, tās eh, būtu, šis rūkums būtu jālabo, jo eh, pretējā gadījumā šāds ziņojums zaudē savu nozīmi, ir jāsaņem informācija arī par dažādiem apakšu uzņēmējiem un apakšu līgumiem. Tāpat uh, ir uh, Eh, jāvēršās pret eh, nodokļu paradīzēm, un eh, šāds apjoms ir bijis 470 miljonu apjomā šādas investīcijas dažādās nodokļu paradīzēs. Uh, 20% gadījumu nebija iespējams saņemt informāciju par reālajiem gal, labuma guvējiem, un Eiropas uh, investīciju bankai ir jāpieprasa no starpniekiem atklāt informāciju par reālajiem labuma guvējiem. EIB iekšējais audits ir nesen publicēts, ir jā. Uh, koncentrējas uz pievienotās vērtības gūšanu nodarbinātības jomā, infrastruktūras attīstībā un jāveicina investīcijas reģionos, kur to pietrūkst. FC izvērtējums liecina par to, ka investīciju lauvas daļa virs 90% plūst uz bagātākām valstīm, proti 15 uh, vecajām dalību valstīm. Noslēgumā gribu teikt, ka neatbalstām finanšu instrumentu plašāku izmantošanu Eiropas Savienības budžetā, jo tā samazina struktūru fondu izmantošanu un sabiedriskā labuma nodrošināšanu Eiropas Savienībā. Paldies! Lūdzu, nerunājiet pārāk ātri, lai tūki varētu tikt līdzi. Valīkunga no FTD nav klāt, tādēļ došu vārdu to Kileviču kungam, kas ir EIB pastāvīgais pārstāvis um, Briselē. Lūdzu, jums 3 līdz 4 minūtes. Paldies, nu jā, man ir tik daudz sakāmā, uh, grūti iekļauties atvēlētajā laikā, bet nodarīšu nu, visu, kas manos spēkos. Es gribēju teikt, ka mēs ar lielu prieku esam gatavi uzklausīt dažādas jautājumus un ēnu referents no zaļo grupas. Uh, jāsaka, šajā ziņojumā, ko sagatavojas kundze poļu pilsētā bez internetu piekļūs, nu tur ir ļoti daudz, es atvainojos, pilnīgi muļķību. Tur ir daudz dezinformācijas, bet man deva trīs minūtes. Es, protams, varu te punktu pa punktam runāt. Es tikai gribēju pateikt, ka mēs ar lielu prieku sniedzam paskaidrojumus, iesaistāmies ar jums dialogā, vienalga kādā formātā, bet gribēju galvenokārt pateikties Krīcās kungam un ēnu referentiem. Uh, par viņu veikumu. EIB no nu diena tagad piedzīvo ļoti vēsturisku brīdi. Jāsaka, ka Eiropas Savienībā ir samazinājušies e, e, investīciju apjomi, tādēļ mums ir jādomā par to, kā vispār. Nu, veicināt ekonomisko izaugsmu šajos laikos. Ir ļoti daudz praktiskas tādas jautājumu un ir iespējami uzlabojumi runājot par ESIF un veicot tādu pašnovērtējumu. Mēs varam teikt, ka kohēzijas valstīs ir jādara vairāk, bet es, EFSA nav kohēzijas instruments, tas ir instruments, kas ir balstīts tirgos. Uh, Un salīdzinot valstu IKP, eh, vislielākais atbalsts tiek sniegts eh, vājākajām un mazākajām tautsaimniecībām. Jūs rīcībā ir visas tabulas ar datiem un varu pēc tam arī jums tos piedāvāt, jo tagad ar tiem iepazīstināt man eh, nebūs laika. Runājot par tradicionālajiem aizdevumiem, mēs par 9% vairāk sniedzam tādām valstīm kā Portugāle, Kīpra, Grieķija, tātad lielāks aizdevums par šo valstu IKP un vairums no finansējuma investīcijām tiek uh, sniegts Rietuma Eiropai, jo tā sastāv 80% no tirgiem. Nu, tāds ir, eh, tie ir nenoliedzami faktu, mēs neko tur nevaram mainīt. Es gribēju arī pateikt, ka EIB bija pirmā in, invest, institūcija, kas sāka strādāt, lai kaut kā rēģētu uz migrācijas krīzi. Ir arī Eiropas uh, Savienības padomes. Uh, samitā pieņemtie eh, lēmumi jūnijā un jau turpmāko nedēļu laikā mēs turpināsim savu darbu. Ir paveikts patiešām daudz. Esam ļoti noraizējušies, ka aizdevumi Austrumēropai, Latviņamerikai un Āzijai samazināsies iespaidīgi turpmāko gadu laikā, ja vedot sarunas, eh, netiks panākt kaut kāda vienošanās par mūsu uh, ārējo aizdošanas mandātu, un mums ir nepieciešama vēl papildus līdzekļi, nesam tos atraduši. Es ceru, ka parlaments šeit varēs nākt talkā. Mums ir nepieciešams, nu, salīdzinoši neliels naudas daudzums, bet uh, eh, nav nu, tas iespējas, tas, ko mēs varētu panākt ar šo naudu, būtu um, ļoti iespaidīgs. Uh, Es varētu te turpināt bezgalīgi runāt par to, cik daudz mēs darām klimata labā, mēs esam iz, iz, emitējuši zaļās obligācijas, esam lielākais klimata investors un varbūt tikai viena piezīme pašās beigās. EFSA eh, par tās papildināšanu mēs runājam padomē. Uh, un esam bijuši ļoti lepni uh, par Grieķijā paveikto un gribēju arī atzīmēt, ka no Eiropas parlamenta es sagaidītu arī nu, kaut kādas tikšanās organizāciju. Mēs jau kaut kādas sešas mēnešas gaidām, lai atrisinātu nu, tādas visai mm, tehnisks jautājums, kā piemēram mm, teh, konfidencialitātes nolīguma. Nu, vai tad pa sešiem mēnešiem nevar organizēt uh, nevienu tikšanos? Es būtu ļoti pateicīgs, ja šī vēsts tiks nodota tālāk. Es nezinu, kas būtu labākais veids, kā to darīt. Uh, runātājs tiek pārtraukts no zāles. Es teicu, ka sešus mēnešus mēs gaidījām jūsu atbildi. EFSAI ir mums visiem prioritāte. Un to pašu esmu dzirdējis no parlamenta mutes. Mums beidzot šis darbiņš ir jāpaveic. Mēs uzklausām jūsu raizes, ņemam tās vērā. Atkal runātāji pārtrauc balss no zāles bez mikrofona. Nē, Bereses kundze. Mēs īstenībā pieņemam visas jūsu prasības. Tas nav apspriežams. Es eh, atļāvos to pieminēt, jo man nebūs citas eh, labākas izdevības to izdarīt. Jo es uzskatu, ka tas beidzot ir jāpaveic. Liels paldies! Un, kā jau minēju, mēs ar prieku jums sniegsim vēl detalizētāku informāciju, ja nepieciešams. Pirms dot atkal vārdu referentam, gribētu tagad nelielu brīvā mikrofonu procedūru ieviest, vai kāds vēlas izteikties. Paldies, paldies priekšsēdētāji, paldies uh, arī mūsu referentam, uh, mūsu ēnu referentam Ivanam Katalinam. Mēs vēlamies izmantot iespēju, uh, lai varētu veikt parlamenta demokrātisko kontroli. Ja Eiropas centrālā banka ir atbildīga par Eiropas monetāro politiku, tad Eiropas Investīcija banka ir vismaz atbildīga par Eiropas investīciju politiku. Ja mēs runājam par Eiropas centrālo banku, mums ir ļoti tāds nepārtraukts monetārais dialogs, bet jāsaka, ka ar, mums ir jābūt aktīvākiem šajā dialogā. Katru gadu mēs saņemam arī EIB ziņojumu un Un EEB pārstāv varētu pie mums ierasties vismaz reizi gadā, lai pastāstītu par īstenotiem lēmumiem. Paldies, ka jūs ieradāties un sniedzāt šo eh, informāciju. More, uh, Vai kāds vēl tagad vēlas izteikties? Nē. Nu, tad īsi došu vārdu jums, uh, lai varat atbildēt, un pēc tam uzstāsies referents. Paldies, Fernandes kungs, par jūsu izteikumiem. Nu, dien, daudzus interesē EIB darbība un ir jābūt tādam paplašinātam dialogam starp jums un mums. Ja mēs runājam par šo konfidencialitātes nolīgumu, ko es atļāvos pieminēt, mēs esam uzsākuši mehānismu izveidi par EFSAI un domāju, ka tas zināmā veidā varētu uh, imitēt to mehānismu, kas ir ECB rīcībā. Un īstenībā ir pat uh, trīs ziņojumi. Eiropas parlamentā ir Krīcas kunga ziņojums, tad ir ziņojums par EFSAI un Tas ir nedaudz garāks, un tāpat ir vēl ziņojums, ko sagatavojusi Grēslas kundze budžeta kontrolas komitejā. Bet, protams, vienmēr prezidents, viceprezidents un visi kolēģi ir gatavi reaģēt, ja jūs mūs uzrunājat un esam gatavi pie jums ierasties, ja jūs vēlaties mūs skatīt vaigā, mēs dodamies arī uz citām komitejām, NV, transportu un tā tālāk. Paldies! Paldies! Tagad lūdzu referents noslēgs debats. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties kolēģiem par šiem interesantajiem komentāriem un gribētu uzsvērt, ka atbalstu caurskatāmību un tādu savas darbības izklāstu, bet ja mēs runājam par finanšu aktivitātēm, nu, nevajag mums tādu budžeta kontrols ziņojumu. Un tas nenozīmē, ka es nevēlos sadarboties ar EIB. Vienkārši ir jāievēro caurskatāmība, un es gribētu uzsvērt, ka bankai ir jāturpina darboties, tai jābūt efektīvai, konkurētspējīgai, un mums ir arī jāpārbauda administratīvās izmaksas, it sevišķi runājot par to, kas skar MVU un mikro uzņēmumus. Mēs nevajadzētu, mums nevajadzētu šos noteikumus pārāk sarežģīt. Tāpat atbalstu. Uh, lielāku pūliņu ieguldīšanu klimata aizsardzībai un mēs uh, ņemsim vērā to, ka EIB ir uh, ļoti spēcīga un veiksmīga ES institūcija. Paldies! Paldies! Grozījumi ir jāiesniedz līdz 19. oktobrim. Par tiem runāsim 28. novembrī. Plenārsēdē mēs par to spriedīsim uh, 2. decembra sesijā. Paldies arī uh, jums no EIB. Tagad mēs uh, runāsim par 14. darba kārtības uh, punktu nodokļu iestāžu piekļuvē antinaudas atmazgāšanas informācijai. Morēl kungs ir mūsu referents. Tagad mēs izskatīsim ziņojumu uzmetumu lūdzu. Oui, merci, uh, bet... Paldies, priekšsēdētāji. Nu, šis ir tāds uh, pieticīgs ziņojums, bet balstās uz neseniem notikumiem, visiem uh, nodokļu skandāliem, ko esam piedzīvojuši, kas ir nonākuši uzmanības centrā un aktualizējuši jautājumu par reālo labuma guvumu. Uh, ir iespējams eh, veidot dažādas schēmas eh, un eh, noslēpt, kurš tad gal galā saņem labumu un arī izvairīties no um, nodokļu administrācijas. Un tas viss ir saistīts arī ar naudas atmazgāšanu un terorisma finansējumu. Attiecīgā direktīva šobrīd tiek pārskatīta Un mērķis ir uh, noskaidrot reālos uh, labuma guvējus, veidojot atbilstošus reģistrus, kas būtu pieejami tikai uh, izmeklēšanas iestādēm katrā valstī nodokļu administrācija varētu piekļūt tikai netiešā veidā šiem datiem. Kaut gan dati ir ļoti nozīmīgi, lai uh, atmaskotu krāpniekus. Un komisija uh, ierosina paralēli arī uh, dokumentu DAC 5 par uh, to, lai finanšu administrācijas varētu piekļūt datiem par reālo uh, labuma guvēju. Un tātad, ja komisija vēlas, tad tā var arī aktīvi darboties uh, atklātības nodrošināšanā. Manuprāt, šis DAK 5 ir nedaudz nepilnīgs lai īstenotu um, cīņu pret nodokļu nemaksāšanu un uh, nodokļu optimizāciju, jo ir jārunā arī par informācijas apmaiņu, par administratīvo sadarbību, ko šis teksts ierosina grozīt. Tātad šī direktīvā kļūst par efektīvu instrumentu, kaut arī, protams, padome katreiz bremzē parlamenta ierosinājums, neļauj mums iet vēl tālāk, nodrošinot reālu informācijas apmaiņu starp kompetentām iestādēm. Uh, jāpatur prātā, ka e, šajā e, jautājumā, kā tas vienmēr ir e, attiecībā uz nodokļiem ar parlamentu, tikai konsultējas. Un padomu, protams, vēlas pieņemt minimālus risinājumus, bet mums ir jāiestājas pilsoņu interesēs par vērienīgākiem risinājumiem un lielāku atklātību. Es ceru, ka visi kolēģi, gan labējie, gan kreisie, dos uh, savu ieguldījumu uh, šajā darbā, un mēs ar uh, komisiju aktīvi sadarbojamies šajā jautājumā, kas ir ļoti aktuāls un jārisina steidzami. Paldies! Liels paldies! Tautas partijas ēnu referents. Paldies! Es gribētu. Uh, Eh, jums pateikt, ka šī eh, direktīva jau pirms pieciem gadiem nonāca parlamentā, lai tiktu grozīta. Un jāsaka, ka mēs esam jau pieredzējuši vairākus uh, lielus nodokļu nemaksāšanas standartus. Jāsaka, ka Mm, varbūt citiem šķitīs, ka šie grozījumi ir tikai tādi nenozīmīgi un tehniskas dabas, bet īstenībā tiem būs liela ietekme. Visām iestādēm kopīgi ir jācīnās pret šādu krāpniecību un nodokļu nemaksāšanu, un mums ir eh, jāizveido tāda šis mehānisms, kur tiku apkopota visa uh, ievāktā informācija, lai labāk cīnītos pret nodokļu nemaksāšanu. Tādēļ nodokļu iestādēm katrā dalība valstī ir jābūt piekļuvē šai informācijai un jābūt arī informācijai par dažādiem trasta fondiem un kooperatīvom. Es pilnībā atbalstu komisijas priekšlikumu un e, mums tas beidzot ir jāizteno praksē. Un es arī saprotu, ka 2017. gads kā termiņš ir gandrīz neīstenojums. Referents savā uzmetumā arī lūdza, lai šajā, lai notiktu arī automātiska informācijas apmaiņa starp eh, nodokļu iestādēm. Bet ir jānosprauž arī konkrēts prioritātes, tā tad ir jāgarantē piekļuve informācijai un jābūt iespējai arī reģistrus savienot, ja tas ir nepieciešams. Un es arī gribētu teikt, ka sākumā ir arī jābūt iespējai uzzināt, vai šāda automātiska informācijas apmaiņa varēs garantēt pievienoto vērtību, un vai šeit nebūs arī nu, tāda proporcionāls pieejas trūkuma. Jāņem vērā, ka diskusijas pirms tam bija ļoti sarežģītas, un es gribētu teikt, ka uh, referents ir paveicis patiešām daudz, un gribētu arī, uh, nu, vēl tomēr noskaidrot, vai šī automātiskā apmaiņa ir nepieciešama vai nē. Thank you. Paldies. Tālāk, kā ir grupas vārdā. Nākamais runātājs. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijä. Paldies. Paldies referentam par labi sagatavoto ziņojumu. Ar to panākam būtisks uzlabojums informācijas apmaiņas jomā nodokļu sektorā. Nu, diemžēl jāsaka, ka pastāv arī trūkumi un iztraukumi starptautiskajā sadarbībā. Nu, piemēram, Panamas dokumenti, ja tās augtie informācijas noplūda. Um, liecina par to, ka ir vajadzīga daudz lielāka pārskatāmība. Komisijas priekšlikums iet pareizajā virzienā, tiek līdz ar to veicināta no nu, datu apmaiņas starp mm, varas iestādēm un, uzlabo, un ar to tiek uzlabotas kompetences attiecībās nelegāla līdzekļu atmazgāšana. Un papildus informācijas plūsmas tiek nodrošināts, piemēram, par dažādu veidu ziņojumu sagatavošanu. Šie papildus pasākumi ir liederīgi attiecībā uz nodokļu iestāžu darbu. Komisijas priekš, priekšlikumā ir vairāk jautājumu, kas jāprecizē tālāk attiecībā uz dalībvalstu likumdošanu. Priekšlikumā ir jābūt tālākam precizējumam par aptvērumu un pienākumiem attiecībā uz informācijas sniegšanu Turklāt jāatjāno skaidro, vai ierosinātās izmaiņas kopā ar izmaiņām ieros, ierosinātajā naudas atmazgāšanas direktīvā ir atbilstīgas. Turklāt nevajadzētu, nu, vajadzētu pārliecināties, ka nav dubulta eh, pārskata sagatavošana par līdzekļu atmazgāšanu priekšlikumus par banku kontiem un maksājumu kontu sistēmu eh, arī jāsaskaņo. Arī šī informācija jāsaņem nodokļu iestādēm, lai situāciju uzlabotu. Protams, tas viss jāizvērtē tajā brīdī, kad situācija jau būs sagatavota, un manā valstī, piemēram, šādas sistēmas vēl nav. Bet šobrīd komisijas priekšlikums iet pareizajā virzienā un palīdz uzlabot spējas cīnīties pret noziedzīgi iegūt līdzekļu atmazgāšanu. Jāpārliecinās arī, ka spontāni iegūta informācija tiek atbilstīgi izmeklēta un iespējami nu, pārkāpumu nodokļu nomaksas jomā nekļūst par regularitāti. Ar prieku gaidu sadarbību ar pārējiem ANU referentiem. Thank you. Paldies. Paldies Alde grupas vārdā. Čambon kungs. Merci, monsieur le président. Priekšādātāji, paldies. Es aizstāju, tieši tā kā jau iepriekš tas bija, aizstāju Nilu Torvaldu, pirms tam to darīja Silvija Gulāra. Viņš ir šeit ēnu referents un nevarēja, diemžēl, šeit ierasties, bet pilnīgi noteikti ķersies pie savu pienākumu pildīšanas drīz. Runāšu franciski, jo mm, nu, nevaru diez, izsakot līdzi zviedriskajam domu gājienam no Nila Torvalda domu gājiena līdzi. Nu, tagad viņa vārdā jums, lūk, izklāstīšu sekojošo. Nedaudz piemetinot arī gan no sevis. Torvald kungs uzskata, ka šis ziņojums ir svarīgs un nevajag te būt pieticīgiem. Viņš ir ārkārtīgi apmierināts un Alde kopumā ir apmierināta ar to, ka komisija nāk uz klējā ar šādu priekšlikumu. Torvalda kungs, tieši tāpat kā visa grupa, ir eh, no nu, ar plašām ambīcijām eh, noziedzīgi iegūt līdzekļu apkarošanas jomā un izvairīšanos no nodokļiem. Jo, ja mēs vēlamies vēl kaut kā atgūt Eiropas reputāciju, tad mums ir jārīkojas. Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, to, ka situācija turpinās tieši tāpat kā tagad. Nedrīkst būt tā, ka netiek īstenot solidaritāte no visām pusēm, īpaši no šādiem atsevišķiem uzņēmumiem un tā. Tātad tas ir svarīgs eh, politisks instruments. Un tam jānāk kopā ar attiecīg, attiecīgās direktīvas atjaunināšanu. Kopumā abi šie priekšlikumi tad veido eh, nu, saskaņot rīcību. Torvald kungs saka paldies referentam, jo uzskat, ka ir veik, paveikts izcils sākuma darbs. Solis e, pareizajā virzienā daudzās jomās. Mēs ar visu grupu vēlamies atgādināt, ka jau ilgu laiku esam atbalstījuši automātisku datu apmaiņu Nu, tā nu ir viena tāda joma, kur Eiropas integrācija šobrīd vēl nedarbojas, un tas ārkārtīgi skumji. Un es te runāju par integrāciju, ne tik vien par sadarbību. Sadarbība, jā, tas viss ir ļoti labi, nezinu, kaut vai ar Kaimanu salām un Kanādu sadarbību, bet integrācija, tas ir kas cits. Un tāpēc vajadzētu informācijas apmaiņai notikt automātiski. Nav nekādu aizbildinājumu Nu, ko tad mēs te vēlamies slēpt kaut galā? Nu, lūk, vārds sakot, Torvalda kungs ir ārkārtīgi priecīgs par to, ko šeit referents vēlas pateikt. Viņš tāpat kā referents um, nu, piekrīt tam, ka nedaudz satraukumu rada šīs laika grafiks. Jums vienlaikus jābūt gan ambicioziem, bet arī realistiskiem šai ziņā. Jārod līdzsvars Un Torvald kungs, protams, nāks klē arī ar konkrētiem konstruktīviem priekšlikumiem, pamatojoties uz šo ziņojumu. Un domāju, ka darbs, kas vēl mums priekšā, pilnīgi noteikti ļaus mums nonākt pie atbilstīga kopēja viedokļa nostājas no parlamenta puses šajā jomā, kas pagaidām vēl apdraud Eiropas Savienības uzticamību un tēlu šī izvairīšanās no nodokļiem, nu vai nalgu. Mēs runājam par Eiropas Savienības teritoriju vai par um, teritoriju ārpus tās. Paldies, paldies, saka priekšādātās. Goja grupas vārdā Migals Jēgas. <clears throat> Paldies. Nu, protams, ka mēs uzmanīgi sekojam līdz šīs direktīvas pārskatīšanai. Uh, te iekļaut arī naudas atmazgāšanas, apkarošanas aspekt, aspekti attiecībā uz dažādām administratīvām lietām. Jautājums par nelegāli, nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu un šāda veida legalizācijas apkarošana ir ārkārtīgi svarīgs. Tagad tiks īstenot automātiski informācijas apmaiņa. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi Tas būs ļoti sarežģīts pasākums. Jo tie, kas ir iesaistīti nelegālu līdzekļu legalizēšanā, ir eh, visai gudri un viltīgi. Viņi nāk lejā ar jaunām idejām katreiz no jauna. Un mums jāspēj veiksmīgi apkarot šādu veidu rīcību. Līdz ar to mums vajadzētu aptvērumu paplašināt. attiecībā uz šādu nu, aizdomīgu informāciju. Tāpat arī vajadzētu izvērst kritērijus, kas tiek piemēroti, lai konstatētu šādas aizdomīgas informācijas pastāvēšanu vai procedūras ļaunprātīgu izmantošanu. Tātad, ja tiek konstatēts iztrūkums eh, kaut kādos informācijas datos, tad jādomā, kāda ir procedūra, lai to iegūtu. Tad nepieciešams apmainīties ar informāciju, ir nepieciešams uzlabot mehānismus, kas ļauj identificēt eh, tos, kas slēpjas aiz dažādu veidu pastkastīšu kantoriem un tam līdzīgi. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. ko varam darīt šeit Eiropas parlamentā? Nu, tas, ko mēs varam darīt, ir atkarīgs no tā, kā šie tiesība akti tiks transponēti nacionālajās tiesību sistēmās. Un tikai no tā ir atkarīgs tas, cik efektīvi tas viss norisināsies un atkarīgs arī no tā, kādus resursus katra valsts piedāvās savām nodokļu uh, iestādēm, tā lai šīs iestādes varētu praksē īstenot visas tās domas, ko mēs šeit sākotnē it kā visai interesantā kārtā liekam priekšā. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātājs! Molijas Katkoito. Paldies priekšādātāji! Šis tiesība akts ir svarīgs elements kopējā ietvarā, lai apkarotu izvairīšanos no nodokļiem un eh, tas sasaisti ar naudas atmazgāšanu. Svarīgi ir automātiski apmainīšanās ar informāciju, to saprotam arī starptautiski, tieši tā kā teica Morela kungs un, un eh, kā dzirdējām arī citu kolēģu komentāros. Šai ziņā mums visiem jādomā eh, un jāizdara spiediens uz ASV jo viņi nav ratificējuši savu daudzgadu daudzpusējo konvenciju par appusēju palīdzību nodokļu jautājumos. Bet atgriežoties pie Eiropas Savienības, mēs atzinīgi vērtējam faktu, ka šī direktīva harmonizē dažādas tiesību sistēmas dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienotu piekļuvi informācijai par naudas atmazgāšanu un informāciju par līdzekļu saņēmējiem nodokļu iestādēm. Tāpat laikā jāuzsver, ka saraksts ar tām valstīm, kas tiek definētas kā augsta riska valstis šajā, šiem nolūkiem no komisijas puses, ir visai netica, tāds neskaidrs. Un, uh, nelē pietiekamu gaismu, piemēram, par eh, dažāda veida eh, vietām, kur notiek atmazgāšana, kā piemēram Panama, Bahamu salas. Līdz ar to mēs palaižam garām iespēju un neizmantojam šo saikni starp nelegālu līdzekļu atmazgāšanu un izvairīšanos nodokļiem, lai spēcinātu kopējo ietvaru un cīnītos par abām problēmām vienlaicīgi, izvei, izmantojot institucionāli informācijas un procedurālās sinerģijas piedāvātās iespējas. Visbeidzot, mazliet par transponēšanas datumu šai direktīvai runājot. Mēs domājam, ka ir ārkārtīgi prioritatīvi strādāt pie tā visu un vajadzētu nu, jautājumu virzīt priekš pēc iespējas ātrāk, tāpēc, ka nu, tas man interesanti īpaši kā Britu pārstāvēju, jo, protams, ka Eiropas Savienības tiesība aktu automātiski tiks transponēti šobrīd un faktiski pēc tam tiks, nu, dažādi tur pakļauti dažāda veida man izpētēji, un tam būs vajadzīgs laiks nodokļu iestādēm ir vajadzīga piekļuša informācija un nedomāju, ka tas rada pārlā, pārieku lielu slogu likumdevējiem. Tāpēc tā uzmetot pirmo aci, mēs atbalstām, ka pašreizējais transponēšanas datums varētu būt 2017. gada 1. janvārs, kā tas noteikts komisijas dokumentā. Tomēr saprotam no referenta puses, ka viņš komisijas pat priekšlikumu grasās izvērst un iekļaut ne tikai piekļuvi informācija, bet arī automātisku un obligātu informācijas apmaiņu. Un šādā gadījumā tam ir vajadzīgs ilgāks laiks šādas pilnīgākas informācijas nodrošināšanai. Ja tas tā būs, tad esam gatavi apspriest arī vēlāku termiņa noteikšanu. Ar nepacietību gaidam iespēju tā tālāk apspriesties par šo lietu. Lies paldies, saka priekšādātājs. ENF pārstāvs kāds vēlas uzstāties? Nē, šķiet, ka nē. Nu, tad dod vārdu atkal referentam, Morēlkungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Jā, tiešām eh, laba viedokļa apmaiņa. Gribu gan teikt, ka visi kolēģi nu, tā teikt, pievērš šiem tehniskākajiem aspektiem, tāpat laikā ņemot, protams, vērā arī politisko realitāti. Jā, šī spēlīte ir ļoti aktuāla visas šīs schēmas un izvarīšanās no nodokļiem, to šīs tēmas parādīšanās presē. Um, mēnesis pēc mēnesis, nu faktiski kaitē Eiropas reputācija šim tēlam, šim ide ideālam. Un tāpēc jārīkojas strauji, tāpat laikā, protams, um, jāatzīst, Es varbūt šeit neizturos vienmēr tik jauki pret komisiju, bet komisijai, protams, attiecīgi ir jāreģē, nu, piemēram, Moskavīsī kungs kaut vai viņam jārīko šai jomā. Viņam ir jāsaprot, cik simboliski un politiski svarīgs ir šis jautājums. Un tagad, lai precīzāk atbildētu kolēģiem, pirmām kārtām. Tautas partijas kolēģis teica, lūk, jā, ir notikusi zinām attīstība, šī informācijas apmaiņas starp valstīm, par ko nevarēja būt runas pirms pāris gadiem, tagad ir iespējama. Piemēram, atskaitīšanās valstī, valsti par valsti, tas viss ir pieejams. Nu, protams, tā rezultātā varam visam klāt vēl piemetināt klāt šo informāciju par faktiskajiem labumu saņēmējiem. Šī, au, šis automātiskums datu apmaiņai, nu, te centīšos pārveicināt kolēģis. Nu, vienkārši piemērs, nu, piemēram, lūk, nodokļu iestādes Vācijā, viņam vajadzīga informācija par kādu vācu pilsoni, kurš, piemēram, Luksemburgā ir ar kādu kontu vai īrijā un tā tālāk. Luksemburga, Luksemburgā šī informācija varbūt ir pieejama, bet viņiem nav pienākumu šo informāciju automātiski nodot Vācijas varas iestādēm. Bet, ja mēs vēlamies šo sistēmu iz, iz, uzlabot, tad vajadzētu pan, pad, padarīt šo informācijas apmaiņu par automātisku obligātu. Un tieši tāpēc es uh, madzinīgi vērtēju šo priekšlikumu. Nu, lūk. Tālāk, jautājums par laika grafiku. Malīs kaut kā to teica, lūk, nu, nepieciešams virzīties uz priekšu ātrumu tā tālāk. Kāpēc ierosina 2017. 17. un nevis 16. gadu? Uh, esam apsvērdušies ar varas iestādēm. Bet, protams, ka nevaram sasteigt šos notikumus. Tātad mums tiešām ir jāspēj rast līdzsvars starp reāli, tā, realistiskumu un ambīcijām. Jāņem vērā arī tehniskās iespējas šāda veida pasākumu īstenošanai. Nu, tāpēc Vēlos atkārtot tiem kolēģiem, kas vēl vilcinās man piekrist, ka šī automātiskā nu, datu apmaiņa ir vajadzīga. Nu, protams, ka arī politiski šis mm, pasākums ir ārkārtīgi svarīgs. Mums tādos vienkāršos vārdos un politiski skaidrā tekstā vajadzētu to visu aprakstīt, lai nav tā, ka mēs te, ied, nu, tā tehniski kaut kā apmaldamies šais frāzēs. Nu, un tad tautas partijas kolēģim, nu, nezinu, kā man izdosies viņu pārliecināt, bet tomēr ceru, ka, piemēram, attiecībā uz tādiem, tādām lietām kā Panama dokumentu, piemēram, jūs vēlējāties virzīties tālāk. Nu, tad, tad pastāv tāda viena liela vienprātība, nu gandrīz vienprātība virzīties straujas priekšā šo jautājumu, lai apkarotu izvarīšanos no nodokļiem un mm, naudas atmazgāšanu. Uh, Nu, es tiešām ceru, ka visam drīz nonāksim pie auglīgiem kompromisiem. Paldies, saka priekšādātājs. Paldies referentam un visiem, visiem citiem. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 18. oktobris, 2012. dienā. Nodokļi tiks, eh, grozījumi tiks apspriesti 9. novembrī, balsojums paredzēts 10. novembrī komitejā un novembra 2. plenārsēsijā plenārsēdē. Nu, lūk. 4.50 paredzēts eh, balsojums, tāpēc tagad mums ir 20 minūšu pauze.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 see the orders of, uh, yes. of votes I have to do, not just not to be confused with the... Uh, yeah, is the order. And I have close to me? Yes. Okay. Yeah, colleagues, we can pass to... Godātie kolēģi, varam ķerties pie balsošanas, bet pirmām kārtām paziņojums. 4. oktobrī komisija pieņēma deleģēto regulu par emiru un maržām um, ārpus biržas finanšu atvasinātajiem instrumentiem un prasīja parlamenta piekrišanu, respektīvi to, vai tai nav iebildumu. Pēc konsultēšanās ar koordinatoriem un Bernāru Langaru, kā arī dzen pēc diskusijām un konsultācijām ar mūsu amerikāņu draugiem CFTC, Ekon komiteja konsultējās rakstiski Um, viņiem saskaņā ar 105. Um, pantu 6. punktu reglamentā šāda veida konsultācija tika uzsākta, procedūra tik strauji mm, īstenota un nodota tālāk oktobra otrai plenārsēdē. Deputāte saņēma attiecīgo uh, tiesību aktu. Un pieņemšana par šo iebildumu trūkumu ir nepieciešama, lai pārliecinātos, ka uh, es tur par turpināt pildīt starptautiskās saistības, gatavojoties jaunajām prasībām. Rakstiskā procedūra noslēdzās vakar. Neviens grupas deputāts nepauda iebildumus pret šo tiesību aktu, un tāpēc es uzskatu, ka šis priekšlikums par iebildes trūkumu ir apstiprināts ekonomikas komitejā rakstiskā procedūrā, un es nosodīšu priekšā, komiteja priekšādātāja konferencei vēstuli, pievienošu attiecīgi protokolu, ar kuru lūkšu šo tālāk iebildes trūkumu nodot tālāk plenārsēdē kā rekomendāciju, lai otrajā plenārsēdē par to varētu nobalsot. Un tagad pārējiem pie balsošanas. Pirmais ziņojums Bet vispirms, pirms sākam balsot vēl testa balsojumus. Lūdzu, izmēģinājums. Still two colleagues. Vēl diviem kolēģiem jānobalso. Viens no tautas partijas par daudz, vēl viens, joprojām viens par daudz no tautas partijas. Joprojām viens no tautas partijas par daudz. Labi. Beidzam balsot. Šis testa izmēģina. Testa balsojums beidzies. Vai mums jāpierēķina klāt vēl viens EKR kolēģis, kuram nav kartiņas līdzi, cik EKR bied kolēģi ir šeit? Ar viņu seši. Labi. Un tā tad. Pirmām kārtām Stolojana kunga ziņojumus. ES programmas izveida, lai atbalstītu īpašas darbības finanšu pārskatu un revīzijas jomā laikam no 2014. līdz 2020. gadam. Pirmām kārtām blokā balsosim par 15, 16, 17, 3, 8 un 13 grozījumu par, pret, noraidīts, 18 par, pret, atturas pieņemts, 19 par, pret, atturas pieņemts, 20 par, pret, atturas pieņemts, 21 par, pret, atturas pieņemts atturs pieņemts, 22. par pret. Pārbaudīsim elektroniski, 22. sākam balsot. Viens no tautas partijas par daudz. Beidzam balsot. 25 par 31 pret noraidīts. 23 par pret Atturs. Pārbaudīsim elektroniski 23. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Otrais par pret atturs noraidīts. Ceturtais par pret atturs noraidīts, piektais par, pret, atturs, pieņemts, septītais par, pret, atturs, pieņemts, septītais par, astotais par, pret, atturs, pieņemts, devītais par, pret, atturs, noraidīts, desmitais par, pret, Pārbaudīsim desmito grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 11. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 12. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 14. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Balsosim par tekstu grozītā versijā. Bet jūs varat arī tagad nākt klējā ar paziņojumu. Stolējan kungs, es domāju, ka tas ir citā brīdī jādara. Saskaņā ar diskusijām un debatēm ar visiem ēnu referentiem nolēmām sākt trilogu tikai pēc tam, kad būs notikusi sanāksme un būsim dzirdējušas uzņemšanās, saist, izteikti saistības no EFRAG un komisijas puses. Paldies. Ņemam to vērā, jā, bet, nu, protams, pirms šī paziņojuma mums tik un tā šis dokuments vispirms ir jāapstiprina. Tātad vispirms balsosim par grozītā versijā šo tekstu, balsosim ar personālu balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 47 pār 2 pret 7 atturējās. Tagad balsosim par likumdošanas rezolūciju. Arī dzēna ar pārstumā balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48 plus viens par, divi pret, septiņi atturējās. Nu, un tagad, nu, šis jūsu paziņojums nāk vietā, ir, ir vietā. Ņemam vērā jūsu paziņojumu. Tātad, lūk, sarunu uzsākšana atkarīgi no šīm sarunām. Un tad varam balsot par lēmumu sākt sarunas. Sākam balsot ar personālu balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts 48 pār, 5 pret 4 atturējās pieņemts. Ir kvalificētais vairākums, līdz ar to sarunas varēs tikt uzsāktas. Apsveicam referentu. Nākamais ziņojums. <laughs> Pāriem pie nākamā ziņojuma. Tas ir Wernera Langena ziņojums virzība uz galīgu PVN sistēmu un cīņa ar krāpšanu PVN, PVN jomā. 34. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 35. par, pret, atturas, noraidīts. Sākotnējais teksts par, pret, atturas, pieņemts. 36. par, pret, atturas, pieņemts. 37. par, pret atturs noraidīts, 38. par pret atturs pieņemts, 30, 40. par pre, 39. atkrita sākotnēs teksts arī. Tātad 40. grozījums, 40. par pret atturs noraidīts, 41. par pret atturs noraidīts, sākotnēs teksts par pret atturs pieņemts, 42. par pret atturs noraidīts, 43. par pret. Nu, lūdzu, celiet rokas, kolēģi. Pārbaudīsim 43. grozījumu elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. par pret atturs pieņemts. 45. par pret atturs pieņemts. Visi ir savietojami ar sākotnēju tekstu, tātad balsojam, ne, nebalsojam par sākotnēju tekstu. 46. 48. 47. par pret atturs noraidīts. 48. 49 par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 48. 49. grozījums. Beidzam balsot noraidīts. 50. par pret atturs noraidīts. 51. par pret atturs noraidīts. Sākotnējais teksts. 51. pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot noraidīts. Sākotnējais teksts par pret atturs pieņemts. 52. par pret atturs noraidīts. 53. par pret atturs noraidīts. 54. par pret. Pārbaudīsim elektroniski 54. sākumu balsot. Noraidīts. 55. par pret. Pārbaudīsim elektroniski 55. Nav viss tik līdzīgi. Šķiet, sākumā varbūt tas pats vairākums beidzam balsot. Pieņemts. 58. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 58. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 59. atkrīt. 62. par. Pret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 pieņemts 68. par pret atturs pieņemts 69. par pret atturs pieņemts 71. par pret atturs pieņemts 72. ar mutisko grozījumu par pret atturs pieņemts 73. par pret atturs pieņemts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 pret atturas noraidīts, 83. par pret atturas pieņemts, 84. par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 84. sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, lūk, tā balso autora. A kompromiss. Par, pret, atturas. Pieņemts. 91. par, pret, atturas. Noraidīts. 92. par, pret, atturas. Pieņemts. 93. par, pret pret atturs noraidīts. Sākotnējais teksts par pret atturs pieņemts. 94. 95. par pret atturs pieņemts. 96. par pret atturs noraidīts. 97. par pret atturs pieņemts. Labi, 97. pārbaudīsim elektroniski. Man liekas, ka tāds patīk bija pērk. Nē, šķiet, ka tomēr ne. Beidzam balsot. Noraidīts. 98. par pret atturs noraidīts. Sākotnējais teksts par pret atturs pieņemts. 102. par pret atturas noraidīts. 104. Nē, B kompromiss par pret atturas pieņemts. 113. par pret atturas pieņemts. Kompromiss B jaunais pa divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums C divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts, 131 par, pret, atturas noraidīts, kompromisa grozījums D par, pret, atturas pieņemts, 140 par, pret, šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. 140. elektroniski. Tas ir Gunāra grozījums. Jā, protams, pieņems. Tagad redzēju arī zaļo rokas, jā. E kompromis grozījums četrās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, Pārbaudīsim elektronisku otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa ar mutisko grozījumu par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot pieņemts. Ceturtā daļa ar zaļo grozījumu pieņemts. 150. pār pret atturas pārbaudīsim. Balsojam par 150. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts.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 atturas noraidīts. Teksts sākotnējā versijā par pret atturas pieņēmts. 158. par pret atturas pieņēmts. 160. un 161. un 162. kas ir par šiem grozījumiem pret. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot noraidīti. Balstojam par 163. par pret atturas noraidīts. Orģināla teksts par pret pieņemts, manuprāt, bet pārbaudīsim balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts.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 Labi, pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 177. par pret atturas pieņemts. Alternatīvais kompromiss G par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts, 205. par pret atturas pieņemts, noraidīts, 206. par pret atturas, manuprāt, noraidīts, bet pārbaudīsim balsēm elektroniski. Beidzām balsot noraidīts ar vienas balsts pārsvaru. 207. par pret atturas noraidīts, 208. par pret, manuprāt, pieņēmts, bet balsojam elektroniski 208. grozījums. Beidzam balsot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 212. pār pret atturas noraidīts. Nav jābalso par orģinālu tekstu, nē. 213. pār pret atturas pieņēmts. 214. pār pret atturas pieņēmts. 215. pār pret atturas pieņēmts. 217. pār pret atturas noraidīts. 218. pār pret atturas pieņēmts, 219. pār pret atturas pieņēmts, 220. pār pret atturas pieņēmts, 221. pār pret atturas pieņēmts, 222. pār pret atturas pieņēmts, 223. pār pret atturas pieņēmts. 224. pār pret atturas pieņemts. 225. pār pret atturas pieņemts. 280, 228. pār pret atturas pieņemts. 231. pār pret atturas noraidīts. 232. pār pret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 Es atvainojos 238. grozījums. Nē, tad pārējām pie 239. Par pret atturas pieņemts. Konts 2. Vai varam balsot blokā no konta 2 līdz konta 10? Nē. Labi. Ir eh, tātad konta 2 par pret atturas pieņemts, konta 3 par pret atturas pieņemts, konta 4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 pret atturas pieņēmums, kon 24 par pret atturas pieņēmums, kon 25 par pret atturas pieņēmums, kon 26 par pret atturas pieņēmums, kon 29 par pret atturas pieņēmums, lībe 3 par pret atturas pieņēmums, lībe 5 par pret atturas pieņēmums, lībe 6 par par pret atturas pieņemts, Lībe 7 par pret atturas pieņemts. Ievilkumi blokā no 1 līdz Lībe 5, kas par pret atturas pieņemts, 4. grozījums par pret atturas pieņemts, 5. par pret atturas pieņemts. Jūs nebijāt par, es redzēju plusu, atvainojos. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot, noraidīts, orģināla teksts, B apsvērumā par, pret, Pārbaudīsim, balsosim elektroniski oriģinālu versiju. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. C apsvērums par pret atturas pieņemts. Sastais grozījums par pret atturas pieņēmts, septītais grozījums par pret atturas noraidīts, oriģināla teksts, nē, atvainojos, I kompromiss pirmā daļa par pret atturas pieņēmt, otrā daļa par pret pārbaudīsim balsojumu elektroniski, I kompromiss otrā daļa.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 pret atturas pieņemts, 17. par pret atturas pieņemts, 18. par pret atturas pieņemts, 19. par pret atturas pieņemts, 20. par pret atturas pieņemts, J kompromiss divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemta. 28. grozījums par pret atturas noraidīts, 29. par pret atturas noraidīts. Nu, pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 29. grozījumu. Dīvains vairākums mums veidojas, saka priekšsēdētājs. Vēl diviem jānobalso, tagad beidzam balsot. Pieņemts. Tātad balsojām par 29. Tagad 30. grozījums par pret atturas pieņemts. Orģināli, nē, nā, orģināli teksts. I apsvērumā par pret atturas pieņemts. 32. par pret atturas. Pārbaudīsim, balsojam par 32. grozījumu elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts oriģināla teksts, ja apsvērums par pret pret, kā balso ETP par. Labi, nu neredzēju. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski, apsvērums J, oriģināl teksts. Izskatās, ka pieņemts, bet ne visi kolēģi nobalsojuši, tagad beidzam balsot. Beidzam balsot. Jā, ir pieņemts. Mums ir e, jābalsto, varam balstot blokā lībe A līdz D, kas ir par pret atturas pieņemts šie grozījumi. Tagad par šo tekstu ar pieņemtajiem grozījumiem personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. 47 pār, 5 pret, 5 atturās apsveicam referentu. Tagad pārējām pie Alfrēda Santa ziņojuma par Eiropas pusgadu. A. S kompromiss par pret atturus pieņemts. A kompromiss par pret atturas pieņemts, B kompromiss par pret atturas pieņemts, 72. grozījums par pret atturas noraidīts, C kompromiss par pret atturas pieņemts. CA kompromiss par pret atturas pieņemts, D kompromiss dalīt balsojums pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa, kas par pret atturas noraidīta. E kompromiss par pret atturas pieņemts. 110. grozījums pār pretaturas noraidīts, F kompromiss pār pretaturas pieņemts, G kompromiss pār pretaturas pieņemts, 146. grozījums par pretaturas noraidīts, H kompromiss par pretaturas pieņemts. Ah, oh, yeah, yeah, sorry. Amendment 163. 163. grozījums par pret atturas noraidīts. I kompromiss par pret atturas pieņemts. 180. par pret atturas noraidīts, 185. par pret atturas noraidīts, 186 par pret atturas noraidīts, 188. par pret atturas noraidīts, 183. par pret atturas noraidīts, J kompromiss divās daļās, pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta 198. grozījums par pretaturas noraidīts, kā kompromis divās daļās. Pirmā daļa par pretaturas pieņemta, otrā daļa par pretaturas pieņemta. 214. grozījums par pretaturas noraidīts, 221. par pretaturas noraidīts, 222. par pretaturas noraidīts. 223. par pret atturas noraidīts, 224. par pret atturas noraidīts, L kompromiss par pret atturas pieņemts, 242. grozījums par pret atturas noraidīts, M kompromiss par pret atturas pieņemts, 253. par pret atturas noraidīts, 257. par pret atturas noraidīts, 259. par pret atturas noraidīts, N kompromiss par pret atturas pieņemts, 273. pār pret atturas noraidīts, 275. pār pret atturas noraidīts, O kompromiss par pret atturas pieņemts. 286 par pret atturas noraidīts, 288 par pret atturas noraidīts, P kompromiss divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemt, otrā daļa par pret pārbaudīsim, balsojam elektroniski par otro daļu. Noraidīta ir otrā daļa. Labi. Starp citu, viens ETP deputāts balsojumā bija par daudz. Viens par daudz balsoja, bet katrā gadījumā rezultātu tas nemainītu. 303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 mums ir jāiekļauj jauna apakškategorija, kas ir par pretaturas pieņēmts. Un vēl viens apakš, apakškategorija arī šis lēmums ir pieņēmts. Tagad Empul septītais punkts par pretaturas noraidīts.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 14. punkta pēdējais teikums par pretaturas pieņemts. Empul 15. punkts par pretaturas noraidīts. Empul 16. punkts par, 17. Eh, atvainojas par pretaturas noraidīts. Empul 21. punkts par pretaturas atturas noraidīts. Empel 29 par pret atturas pieņemts. Empel 34. punkts par pret atturas noraidīts. 35. empel par pret atturas noraidīts.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 apakškategorija iekšējais tirgus, inko, par to nav jābalso. Mēs balsojam par pret atturas pieņemts. Imko 2 par pret atturas pieņemts, Imko 3 par pret atturas pieņemts, Imko 10 par pret atturas pieņemts, un blokā no 11 līdz 15 ne, tā nevar. Inko 11 par pret atturs pieņēmts, Imko 12 par pret. Alde nevar saprast, kā jūs balsojat, tātad balsojam tagad elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts ar neizšķirtu balsu skaitu. Tātad imko 5, 13. par, par pretāvāturu pieņemts, 14. par pretāvāturu pieņemts, 15. par pret pārbaudīsim balsojumu elektroniski par imko 15. Viens no ETP balso par daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. Jauna apakškategorija reģionālā politika par pret atturas pieņemts. Regī 3 par pret atturas noraidīts. Jauna apakškategorija kultūra un izglītība. Tātad mums būs šīs apakškategorija bez vai satura, nu tas tā var arī atkrist ar atpakaļējošu datumu, tātad kultūra izglītība par pret atturas pieņemts, kults 6 par pret pārbaudīsim, balsam elektroniski, kults 6, sākam balsot. Vēl visi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Kult 7 par pret atturus noraidīts. Kult 10 par pret atturus noraidīts. Kult 12 par pret EKR, vai jūs esat par, tad balsojām kultu 12, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Atkal pienāca valsts skaits par pret, līdz ar to noraidīts. Kults 17 par pret atturas noraidīts. Kult 18 par pret atturas noraidīts. Kult 20 par pret atturas noraidīts. Līdz ar to šis, šī apakškategorija atkrīt, jo visi punkti ir noraidīti. Septītais grozījums pārpret atturas noraidīts. Kompromiss AN pārpret atturas pieņemts. Kompromiss AO pārpret atturas pieņemts. 24. grozījums par pret atturas noraidīts, 25. par pret atturas noraidīts, 27. par pret atturas noraidīts, AP kompromiss par pret atturas pieņemts, AQ kompromiss par pret atturas pieņemts,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 ievilkums pirmais grozījums par pret atturas noraidīts, Orģinālais teksts par pretaturas pieņemts, otrais grozījums par pretaturas noraidīts, sākotnējais teksts par pretaturas pieņemts, trešais grozījums par pretaturas noraidīts, ceturtais grozījums par pretaturas atturas noraidīts. Tagad par tekstu ar eh, pieņemtiem grozījumiem personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. 39 pār 14 pret 4 atturējās, apsveicam referentu. Tagad mēs pārējām pie Oles Ludvigsona ziņojuma par uh, zaļo grāmatu par finanšu pakalpojumiem privātu personām. Yes. We need to announce everybody that it has become a split vote. Uh, first part amendment without the words legislative. Okay. We, uh, I announce uh, that uh, on. A Kolēģi, par 239. būs uh, dalītais balsojums. Uh, pirmā daļā bez vārda legislatīva un otrā daļa ar vārdiņu legislatīva. D kompromiss pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, astotais grozījums par pret atturas noraidīts, E kompromiss par pret Okay, good to know because it's not in my list, but... Manā sarakstā nav. No divās daļās. Tā ir manas grupas um, balsošanas liste. Tas, kas ir manas sarakstā, nu, tas ir tagad tāds uh, neizprotams noslēpums. Labi, tad sekošu SD sarakstam. Ceru, ka tas ir identisks ar mūsējo. E kompromis divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par, pret atturas pieņemta, F kompromis par, pret atturas pieņemts, IMCO 5 par, pret atturas noraidīts, IMCO 7 par, pret atturas noraidīts, IMCO 13 par, pret atturas noraidīts, G kompromis. Man tomēr jāman balsošanas saraksts saka priekšsēdētājs. So. Kā kompromiss divās daļās, pirmā daļa pār pret atturas pieņemta, otrā daļa pār pret atturas pieņemta. 77. grozījums pār pret atturas noraidīts. H kompromiss divās daļās. Pirmā daļa pār pret atturas pieņemta, otrā daļa pār pret atturas pieņemta. I kompromiss ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņemts. Jūs bijat pret, es atvainojos. Man šķita, ka jūs esat pār. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Not... Priekšsēdētāji, jūs automātiski iekļāvāt mutisko grozījumu vai cēl balsts no zāles? Nu jā, bet tā tas bija. Tas jau bija izziņots. Jums vajadzēja teikt jau pirms tam, ja gribējāt balsot pret. Tagad balsojam elektroniski ar visu mutisko grozījumu. Vēl kolēģi visi nav paspējuši nobalsot. Diviem kolēģiem vēl jānobalso. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad jābalso par kompromisu bezmutiskā grozījuma par pret atturas pieņemts. Ja kompromiss par pret atturas pieņemts, 113. grozījums par pret atturas pieņemts, 117. par pret atturas pieņemts, kā kompromiss divās daļās. Pirmā daļa pār, pret, atturas pieņemta, otrā daļa pār, pret, atturas pieņemta. 128. grozījums pār, pret, atturas pieņemts, 129. pār, pret, atturas noraidīts, 131. pār, pret, atturas noraidīts, 132. pār, pret, atturas atturas, noraidīts. 133. par, pret, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 135. par, pret, atturas, pieņemts. 136. pār pret atturas noradīts, 139. pār pret pār, pār, 139. Jūs esat pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Nice idea. Mēs nestrādājam sinhronu šodien. No, the president is quick, but you have to follow. <laughs> Vote is closed. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts tikai ar divu balstu pārsvaru. Imko 11 par pret. Sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Adopted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 is adopted by one vote. Third part in favor, against, abstentions rejected. Par pret atturas noraidīts. 153. par pret atturas noraidīts. 154. par pret atturas uh, pieņemts. 155 par pret atturas pieņemts. 156 par pret pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 158. Beidzam balsot. Pieņemts. 157 par pret atturas noraidīts, 158 par pret atturas. Noraidīts 159 par, pret, atturas. Noraidīts. Oriģinālais teksts par. ETP oriģinālais teksts par, pret, atturas pieņemts. 160. par, pret, atturas pieņemts. 161. Noraidīts, noraidīts. Es kļūdījos, saka priekšsādātājs. 161. pār pret atturas noraidīts, 162 pār pret atturas noraidīts, 163 pār pret atturas pieņemts, 164 pār pret atturas noraidīts, M kompromis par divās daļās. Pirmā daļa pār pret atturas pieņemta, otrā daļa pār pret atturas pieņemta. N kompromis trīs daļās, pirmā daļa pār. Trīs daļās, jā, jā. Pirmā daļa. Jums ir četras daļas? Three parts. Maybe because there is this, is this is part one, part two, part three. No, it's part one, the text without these words and without these words. The so the first part is. Pirmajā daļā ir piedāvāts svītrot divas teksta daļas, tātad trijās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas noraidīta, trešā daļa par, pret, Man izskatās, ka pieņemta. Nobalsosim tomēr elektroniski. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 179. pār. Pret. Atturas noraidīts. 187 pār. Pret Nobalsosim elektroniski par 187. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam. Noraidīts. 189 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Tikai viens balss uh, starpība. 191 pār pret atturas. Noraidīts. O kompromiss ar mutisku grozījumu. Par pret atturas pieņemts. 199. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. Jūs bijāt par. Atvainojos, nepamanīju. Sākam balsot elektroniski par 199. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. P kompromis par pret atturas pieņemts. Q kompromiss par pret atturas pieņemts. 244. CP atbilstošā daļa, kas par pret atturas pieņemts. IMCO 18 par pret atturas noraidīts. Imko 21 par pret atturas noraidīts. Kompromiss R par pret atturas pieņemts. 220. grozījums par pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot pieņemts. Es kompromiss par pret atturas pieņemts. 221. atbilstošā daļa. 2 par pret atturas pieņemts. 229 par pret atturas noraidīts. 230 par pret pret atturas pieņemts, T kompromis divās daļās, pirmā daļa pār, pret atturas pieņemta, otrā daļa pār, pret atturas pieņemta. Okay, we are right there, yeah? Uh, two, three. 235. pār pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 236 pār pret atturas noraidīts, 237 pār pret atturas pieņemts, 238 pār pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 238. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 103. Atkrīt. 239. divās daļās pirmā daļa bez vārda leģislatīva pārpret atturas pieņemta, otrā daļa pārpret atturas noraidīta. 240. Jā, jā, par to jābalso pār, pret, Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīta. 271. par pret. Atturas noraidīts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Ah, Alde in favor. Sorry. Okay, we have to repeat the vote. Sorry. Vote. Mums ir jāatkārto. Sākam balsot vēlreiz. Tas ir par 271. grozījumu. Sākam balsot 271. Nu, labi, ja kolēģi nevēlas balsot, tad lai nebalso. Pieņemts. 134. par. Atkrīt. 241 par. Pret. Atturas. Izskatās, ka norādīts drošības labad pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Vote is closed.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 Noradīts oriģinālais teksts uh, otrajā nodaļā par pret uh, atturas uh, pieņemts. Kompromis divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektronis par otro daļu. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīta. 254. atbilstošā otrā daļa par pret atturas noraidīts, 259 par 259 par pret atturas noraidīts, 260 par pret pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam. Noraidīts. 261. par pret atturas noraidīts. Imko 24 par pret atturas, noraidīts 25 par pret. Pārbaudīsim. Imko 25 sākam balsot elektroniski. Beidzam. Noraidīts. B kompromis divās daļās. Pirmā daļa par, pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. 270 grozījums pār eh, pret atturas noraidīts, 274 pār pret atturas noraidīts, IMCO 23 pār pret atturas pieņemts, 26 IMCO pār pret atturas pieņemts, IMCO 27 pār pret atturas pieņemts, A kompromiss pār, eh, pirmā daļa pār pret atturas pieņemta, otrā daļa pār pret pret atturas pieņemta. B kompromiss ar divās daļās ar mutisko grozījumu. Pirmā daļa ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. C kompromiss divās daļās. Pirmā daļa pār, pret, atturas pieņemta, otrā daļa pār pret atturas pieņemta. 36. grozījums par pret atturas pieņemts. 37 par pret ETP jūs esat pret? Man izskatās, ka pieņemts, bet varam pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 38 par, pret atturas pieņemts. 40 par, pret atturas pieņemts. 42 par, pret atturas noraidīts. 43 par, pret atturas noraidīts, pirmais ievilkums no 1 līdz 7 pār pret atturas pieņemts, pirmais grozījums pār pret atturas pieņemts, bet pārbaudīsim, jo visi kolēģi nevar pacelt rokas pietiekam augstu. Beidzam balsot. Pieņemts. Oriģinālais teksts. 8 līdz 17 ievilkumi par pret atturas pieņemti. Otrais grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot, noraidīts, trešais par pret atturas pieņemts. Oriģinālais teksts, 18. ievilkums par pret atturas pieņemts, 4. grozījums par pret atturas pieņemts. Oriģinālais teksts, 19. ievilkums par pret atturas pieņemts, 20. ievilkums, oriģinālais teksts par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par visu grozīto tekstu. Darīsim to eh, personālā balsojumā. Paldies. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot 47 pār, 7 pret, 3 kolēģi atturāja, atturējās uz sveicu referentu kungu. We move to Tremosas ziņojums, e eh, ECB 2015. gada ziņojums. Ok. Kolēģi. Vienu mirklīti. Ready? Oh. Visi gatavi? A, kompromiss pār pret atturas pieņemts. 72. grozījums pār pret atturas noraidīts. 73 pār pret atturas noraidīts. 74 pār pret atturas Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Rejected. Beidzam balsot, noraidīts 75 par, pret atturas pieņemts 76 par, pret atturas noraidīts 77 par, pret atturas noraidīts B kompromiss par, pret atturas pieņemts 81. grozījums par pret atturas noraidīts, 87 par pret atturas noraidīts, 88 par pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 88. Adopted, uh, Pieņemts 90 par pret atturas pieņemts, 91 par, pret, atturas pieņemts. C kompromiss ar mutisku grozījumu par, pret, atturas noraidīts. Tagad uh, dalītais balsojums divās daļās. Ja? Pirmā daļa par Pirmā daļa bez grozījuma un tad otrā daļa. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. 102. grozījums par. Šeit arī pa daļām. Tātad sanāk četras daļas, jā? Ja? Labi. Otrs dalītais balsojums par to pašu kompromisu. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. 102. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 103. par pret atturas noraidīts, 108. par pret atturas noraidīts, 107. par pret atturas noraidīts, 108. par divās daļās, pirmā daļa par pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Closed. Beidzam balsot. Noraidīta otrā daļa par pret. Atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Jā. Yeah. Okay. We... But normally then should be the opposite. Yeah, yeah. Okay. Then should have been the opposite order, but we cannot. Bet es varam otrādā kārtībā, bet uh, 109. grozījums par pret atturas noraidīts. D kompromis par pret atturas pieņemts. E kompromis par pret atturas pieņemts. 121. grozījums par pretatturas noraidīts, F kompromis par pretatturas pieņemts, 129. par pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot noraidīts. G kompromis par pret atturas pieņemts. 143. grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. H kompromiss par pret atturas pieņemts. 148. par pret Goe, jūs balsojat par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Compromise I. Noraidīts. I, jā, būs atkal dalītais balsojums. Tas pats stāsts. Bijis teksts bez, par, pret, atturas pieņemts. Tad varam arī nobalsot par otru daļu par, pret, atturas noraidīts, otrs dalītājs balsojums par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. Jē, kompromiss pār pret atturas pieņemts. 167 pār pret atturas noraidīts. Gribat pārbaudīt? Labi, sākam balsot elektroniski par 167. Vote is closed. Reject. Beidzam balsot. Noraidīts. 168 par pret pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Rejected. Noraidīts 169 par pret. Neskat, neredz, kā balso goe. Nu, varbūt atkal būs neizšķirts. Nē, jūs bijāt par, tad tomēr pieņemts. Nav jābalso elektroniski. Nu, par iepriekš eh, Alda bija par. Labi, labi, mēs to pārbaudīsim. Neraizējieties. Ir taču iespējams nobalsot elektroniski. Man liekas, ka Alda ir par. Nu, ja es te nepareiz prognozēju, tas vēl nenozīmē, ka rezultāts no tā mainās. Pēcam balsot, pēcam pieņemts. Simt septiņdesmitais par pret atturas noraidīts. Kā kompromis par pret atturas pieņemts. L kompromis ar mutisku grozījumu par pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Adopted. Pieņemts. Simt septiņdesmit deviņi par pret atturas pieņemts. Simt astoņdesmit par pret pret atturas pieņemts, 181 par pret atturas pieņemts, 182 par pret atturas noraidīts, 183 par pret atturas noraidīts, M kompromiss divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret pret atturas pieņemta. 191. grozījums par alde. Jūs esat pret. Pret atturas noraidīts. 192 par. Pret atturas noraidīts. N kompromiss par pret atturas pieņemts. 198 par pret atturas Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Jauns kompromiss O, bet zaļie lūdzu vēl nobalsot par mutisko grozījumu. Es jums paskaidrošu. Man kā referentam liekas, ka jums jānobalso par jauno kompromisu, bet grupa prasīja lūgt balsot par zaļo gro, eh, šo grozījumu, mutisko grozījumu. Mēs vienojamies par jauno kompromisu runā referents pāri priekšsēdētājiem. Es domāju, mēs varam no sākuma nu nobalsot ar mutisko grozījumu, un tad, ja ir jauns kompromiss grozījums, ko tad rīko, kā tad rīkoties, to atbalsta trīs grupas. The text and they are retabling the same oral amendment they are entitled to do and you can entitled to object. So, uh... Nu, viņi var iesniegt mutisko grozījumu, jūs varat balsot pret, katram ir savas tiesības. So... Esmu pret. Ja ir jauns kompromiss, jābalso par jaunu kompromisu, saka Tremosai Balcēlis kungs no zāles. Jā, jā, tāda iespēja ir. Saka priekšsēdētājs, jūs varat balsot pret mutisko grozījumu. Esmu pret, saka referents. So we object. We object. EPP to the oral amendment. Yes. Yeah. So I need four, four hands. Nu, četriem jābūt eh, pret. Katrs var iesniegt mutisko grozījumu, bet ir tāda drošības klauzula bet nu, viena grupa nevar uh, liekt citai iesniegt grozījumus. Bet ir iespēja tā tad atteikties par to balsot. Labi. Norādīts ir šis mutiskais grozījums, kolēģi ir pret, tad jaunais O kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Divsimt sestais grozījums par, pret, atturas noraidīts. 207, 208 par, pret, atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 209 par pret atturas noraidīts. 212 par pret apturas pieņemts. 213. Pārbaudīsim. Labi, sākam balsot elektroni. Jā, yeah, go is against, so you might be right. I... Nu, varbūt jums taisnība. Let's see. Two people to vote. Diviem kolēģiem vēl jānobalso. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 213. Uh, Kur mēs palikām? 213 pār. Pret. Pārbaudīsim, sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot, noraidīts. 214. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Now, 214. 214. Kolēģi lūdzu pārbaudīt. Beidzam balsot. Noraidīts. P kompromiss par. Pret atturas pieņemts. K kompromiss ar mutisku grozījumu. Zaļie iesnieguši par. What is the position of S&D? Ko domā S&D? Jūs esat pret? Labi, šķiet, ka pietiek. Četri cilvēki ir. Man gan jāredz. Labi, mutiskais grozījums nogrozīs, tad par Q kompromisu bez mutiskā grozījuma par pret atturas pieņemts. Tālāk. 230. par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim. 230. elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 231. par. Pret. Atturas noraidīts. 232. par. Pret. Atturas noraidīts pārbaudīt elektroniski. 232. Beidzam balsot. Noraidīts. 233. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 234. par. Pret. Atturs. Pieņems. 235. par. Pret. Atturs. Pieņems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 pret. Pārbaudīsim elektroniski. 257. sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts 258. par. Pret atturs. Pieņemts 259. par. Pret atturs. Noraidīts 260. par. 259. pārbaudīt elektroniski labi. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 260. par. Pret atturas noraidīts. 261. par. Pret atturas noraidīts. 262. par. Pret atturas noraidīts. 263. par. Pret atturas noraidīts. 264. par pret atturas noraidīts, 265. par pret atturas noraidīts, 268. par pret atturas noraidīts, 267. par pret atturas noraidīts, 268. par pret atturas noraidīts, 269. par pret atturas noraidīts, ievilkums viens sākotnējs teksts par pret pret atturas pieņemts. Ievilkums numur 2 sākotnēs teksts par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pie, noraidīts. Otrais par pret atturas pieņemts. Trešais par pret. Pārbaudīsim elektroniski trešo grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Neizšķirts tātad noraidīts. Sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Ievilkums numur 4 sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Piektais ievilkums sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. R kompromiss par pret atturas pieņemts. S kompromiss par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts, devītais ne. Es atvainojos vienu un grozījumu izlaid. Devītais grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss T par pret atturas pieņemts. Kompromiss U par pret atturas pieņemts. Kompromiss V par pret atturas pieņemts. 21. grozījums par pret atturas noraidīts, dubultu vai kompromiss par divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā par pret atturas pieņemts, 26. grozījums par pret. Pārbaudīsim elektroniski 28. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 27. par pret atturs noraidīts, 28. par pret atturs noraidīts, X apsvēr, um, kompromiss par pret atturs pieņemts, Y kompromiss, Y kompromiss par pret atturs pieņemts, 40. grozījums par pret atturs Pārbaudīsim elektroniski. 40. grozījums elektroniski. Beidzam balsot noraidīt. Z kompromiss par pret atturas pieņemts. AA kompromiss par pret atturas pieņemts. 47. grozījums par pret atturas pie, noraidīts. 48. par pret. Pārbaudīsim elektroniski 48. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar vienu balsu pārākumu. AB kompromiss par pret atturas pieņemts, 51. grozījums par pret atturas pieņemts, 52. par pret atturas noraidīts, 54. par pret atturas noraidīts, 55. par pret atturas noraidīts, 58. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski 58 grozījumu. Beidzam balsot. Norādīts. 57. par pret atturs nor pieņemts. 58. par pret atturs pieņemts. 59. par pret atturs pieņemts. Tagad balsosim par tekstu grozītā versijā kopumā. Darīsim to elektroniski. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 36 par 7 pret 12 atturējās. Apsveicam referentu. Nu, līdz ar to esam beiguši šo visai intensīvo balsošanas kārtu. Paldies visiem nākamā tikšanās 9. novembrī mm, pulkstens 9 no rīta, visu dienu, trešdienu un tad arī ceturtdienu no rīta vēl sanāksim. Sanāksim līdz ar to slēgtu. Paldies!